iekavēti. Nākošais darba kārtības punkts ir kopīgās debates cīņā pret terorismu. Eh, padomes komisijas paziņojumi par ķermeņskanariem un par izlūkdienas darbību saistībā ar pret terorismu stratēģijām. Padomes vārdā, lai uzsāk debates, dodu vārdu Ruvalk, eh, Peresam Ruvalkāvā kungam. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti, iesākumā es gribētu pateikties parlamentam par iespēju šādas debats noturēt. The biggest danger vislielākās eh, briesmas, ko var atļauties priekšsēdētājs, ir stingri izturēties pret trim grupu vadītājiem, bet viņam tas jādara. Šulca, Konbendita un Ferhofstata eh, kungs uzstājas šobrīd padome. Padome runā par nākošo debašu tematu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji es sacīju, ka es gribēju pateikties eh, parlamentam par iespēju eh, veidot smierīgas debates par pretterorisma politiku un par atsevišķiem elementiem šajā pretterorisma eh, cīņā un politikā. Pēc tam, kad e, ir pagājis zināms laiks un mazliet nomārinājušies prāti pēc neizdevušās Detroitas atentāta. Mēs apzināmies, ka ir daudz vairāk jāstrādā nepārtrauktā veidā, bez steigas, bet bez pārtraukumiem, kā mēs sakam mūsu valstī. Tātad, kad mēs saskaramies ar tādiem draudiem, kādi ir terorismu draudi, kas nevienā no savienības valstīm nav maini, eh, mazinājušies. Mēs zinām, kā teroristi mūs novēro, mēs zinām, kā tie inovē, ka viņi maina savas darbības formas, lai varētu apmānīt mūsu e, stratēģijas cīņā pret terorismu. Un tāpēc šai stratēģijai arī ir jātiek inovētai, jātiek mainītai, uzlabotai un it īpaši jāmācās no eh, kļūdām, kuras esam pieļāvuši. Un tādējādi ir pilnīgi eh, skaidrs, ka ja nebūtu eh, šādā neizdošās atentāta Detroitā, mēs nerunātu attiecīgā situācijā šajā parlamentā. Mums ir jārunā par preventīvām darbībām un par secinājumiem pēc Detroitas notikumiem, uz kuriem es atsaucos. Debatēs mēs neanalizēsim to, kas neizdevās šajā atentātā. Un, bet par pasākumiem, kas ir jāpieņem atsevišķā konkrētās valstīs, lai lai šādas darbības neizdotos turpmāk. Tāpēc mums ir jārunā par kopīgu datu analīzi dalību valstu rīcībā un runāsim par ķermeņa skaneri, skaneriem. Mēs runāsim par sekām de, eh, atentātam, kurš neizdevās. Un šajās debatēs es gribētu darīt zināmus visskaidrākos secinājumus, kurus mēs varam izdarīt no neizdevušās Detroits atentāta. Tādi ir pieci. Pirmkārt, Detroit pierāda to, ka civila aviācija turpina bū, būt par teroristu prioritāru mērķi. Otrakārt, Detroita pierāda to, ka ir svarīgi iegūt datus, bet vēl svarīgāk ir tos integrēt un analizēt. Treškārt, Detroita pierāda to, ka Alkaidas filiālis ir gatava rīkot atentātus ārpusē no tā, ko mēs dēvējam par tās teritoriju, tādējādi ārpus Arābu pussala, Arābijas pussala un domājama organizācija, kas slēpjas aiz Detroitas atentāta Magreba Alkaidā. Ceturtkārt, Detroita mums atgādina to, cik svarīgi ir strādāt eh, radikalizācijas procesos, eh, domājot par iespējamo teroristu personību. Un piektkārt, Detroitā pieprasmus rūpīgi eh, sekot tām valstīm, E, kas varētu kaut kādu iemeslu pēc vai apstākļu pēc būt par terorismu izcelsmes valstīm. Eh, tās eh, briesmas, kam ir pakļauta civilā aviācija, nepieciešamība iestrādāt un integrēt informāciju, kas ir mūsu rīcībā, mūs ir novedušas pie šī pēcpusdienas debatēm, vai pareizāk sakot, pie abām šīs pēcpusdienas debatēm par eh, informācijas izmantošanu ķermeņa skaneriem. Vēlos sacīt, ka šīs nav jaunas debats, ne arī pirmā reize, kad šis jautājums tiek apspriests parlamentā. Pirmais ziņojums, pirmais ziņojums e, izskanēja 26. novembrī, ko sagatavoja e, Kirkov kungs, un tika runāts tieši par informācijas pārvaldību un par personas datu aizsardzību. Tāpēc kā tik tiešām informācija ir informācija, informācijas analīze ir, kā jau mēs to varējām noskaidrot, pamat elementi Eh, cīņā pret terorismu un terorisma novēršanā. Mums ir jāapzinās, no kurienes ienāk, kur var īstenot eh, šos eh, atentātus, kas un kādā veidā var piegādāt ieročus, kas tos atbalsta, kādas ir komunikācijas sistēmas un tos viss ņemot vērā datubāzes un specializētos avotus. Un šim nolūkam, lai mūsu rīcībā būtu šī informācija, mums ir ar informāciju jāapmainās un jādara tas adekvāti. Mums ir tajā pašā laikā adekvāti jāpārvalda šī informācijas apmaiņa. Un vēlos sacīt, ka vairāk atentāti, kur, no kuriem mēs esam cietuši pagātnē, mēs būtu varējuši tos novērst, ja informācija būtu nodota to rīcībā, E, e, kam bija atbildība par antiterorisma pasākumiem savlaicīgi. Citiem vārdiem sakot, ja informācija būtu varējusi tikt apstrādāta integrālā un inteliģentā veidā. Un tādajādi mēs esam nonākuši pie debatēm par informācijas pārvaldību. Šim nolūkam. Un lai mainītos ar informāciju, lai darītu adekvātā veidā. Eh, mums Eiropas Savienības ietvaros ir eh, stratēģija, eh, ko mēs esam apstiprinājuši nesen, kurā ir runāts pār to, ka drošības un izlūkdienas rīcībā tiek nodoti dati, kuri varētu būt noderīgi un efektīvi cīņā pret terorismu. Nepieciešami dati un tikai šādi dati un neviens vairāk, jo datu pārpilnība dažkārt ved pilnīgi pretējā virzienā efektivitātei. Un šajā stratēģijā tiek norādīts, ka lēmumu par informācijas apmaiņu ir jāizteno konsekventi, profesionāli, efektīvi, rentabli, e, uzticami un pieņemami gan profesionāļiem, gan pilsoņiem. Stratēģija ir norādīta šajā dokumentā, kurai ir jāņem vērā kā jau tas ir norādīts daudzās parlamenta deklarācijās, nepieciešamību cīnīties pret terorismu, kā arī pers, tāds jautājums kā persontiesības, tiesības uz privātumu, uz, privā, uz personas datu aizsardzību. Un kā jau es sacīju iesākumā, vēl viens no secinājumiem no Detroits eh, atentāta ir eh, tāds, ka civilās aviācijas lidmašīnas var būt par upuri, par mērķi e, teroristu uzbruk, uzbrukumiem ar dažādu eksplozīvu vielu palīdzību, apējot mūsu rīcībā sošās drošības sistēmas. Citiem vārdiem sakot, uh, mums ir jāpārskata mūsu rīcībā esošie drošības pasākumi, jo tie ir bijuši skaidri nepietiekami tajā brīdī, kad notika šis e, neizdevies Detroits atentāts. Un tāpēc mums ir jāturpina uzlabot drošības dienestu darbs, lai varētu mēģināt izvairīties no tā, ka teroristi vai domājamie teroristi iekāptu e, komerc reisos. Mums ir Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka e, kāds iekāp lidmašīnā ar ieročiem, sprākstvielām vai sprākstvielu prekursoriem, ja mēs nevaram e, nodrošināt nevienu, ne otru, e, tad mums ir jāaizsargā lidmašīnas. Tieši šajā sakarā norit mūsu debates par ķermeņa skaneru ieviešanu. Kā jūs zināt? Eh, komisijai piekrīt kompetences noteikt mērķus un not, noteikt eh, noteikumus padom un neformālajā transporta ministru eh, padome šie jautājumi tiek apspriesta un gaisa transporta drošība ir Toledo padomes jautājumu sarakstā. Pirmkārt, ir nepieciešama kopīga pozīcija Eiropas Savienībā pār ķermeņa skaneru lidošanu. Vispārīgi runājot par lidostu aizsardzību, ir atsevišķas lidostas, kas ir mazāk aizsargātas nekā, eh, nekā citas. Eh, mēs gribētu, lai šajās debatēs mēs nonāktu pie kopīgas pozīcijas Eiropas Savienībā. Otrkārt, šis ir delikāts un sarežģīts jautājums, kurā ir jāskata vairāk aspekti. Pirmkārt, apzināties šāda tipa skaneru efektivitāti, lai aizskavētu eh, tādu teroristu iekāpšanu, kur rīcībā ir sprākstvielas vai sprākstvielu prekursori. Eh, tālāk, lai varētu analizēt šo skaneru savietojamību ar eh, personu privātumu, kas savukārt jautājums, kas izraisa lielas bažas padomē un parlamentā. Un arī to, kā uh, Eh, šie skaneri var ietekmēt to šķērsojošo cilvēku veselību. Par šiem trim jautājumiem, par efektivitāti konkrētajā gadījumā, par to ietekmi uz veselību un par to savietojamību ar eh, pamatbrīvībām un tiesībām. Komisija strādā pie trim pētījumiem, kas būs eh, padomis un parlamenta rīcībā tuvākajā laikā. Un šī iemesla pēc Toledo neformālā padome skatīja šos elementus, lai varētu novest līdz galam debates, pēc kurām mēs varētu nonākt pie kopīgas pozīcijas pozīcija šajā jautājumā. Viena pozīcija jau kas ir norādīta parlamentam, mēs ņemsim vērā parlamenta apstiprināto rezolūciju 23. oktobrī 2008. gadā par ķermeņa skaneriem kāds tika runāts par ietekmi uz pamatiesībām, eh, kā par to, kā tas ietekmēs veselību, kāda būs ekonomiskā ietekme. Es domāju, ka visi šie apsvērumi ir jāņem vērā mūsu debatēs. Tas bija no manas puses viss. Es vēlreiz gribu pateikties par iespēju uzstāties parlamentā un piedalīties šajās debatēs. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δύο Paldies, un no komisijas mums ir divi komisāri. Pirmkārt uzstāsies Kalas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Mēs esam šeit, lai iepazīstinātu jūs ar tādu apvienotu viedokli attiecībā uz uh, atsevišķiem aspektiem, kas skar cīņu pret terorismu. Uh, tā kā es esmu komisārs, kas atbildīgs par transporta jautājumiem, tad man prioritāte ir pasažieru mm, drošība. šis neizdevies eh, teroristu uzbrukums eh, Detroitā 25. decembrī vēlreiz pierādīja eh, šo draudu reālumu. Un es gribētu uzsvērt, ka esošie Eiropas Savienības standarti aviācijas drošībā tika korekti ieviesti Amsterdams Šipol lidostā, bet šis incidents pierādīja to, ka vispirms uh, izlūk informācija bija nepilnīga, Un, protams, civilā aviācija joprojām saglabājas kā viens no primārajiem teroristu mērķiem, un tādēļ aviācijas drošība ir jānodrošina ar visiem iespējamiem līdzekļiem, tajā pat laikā ievērot fundamentālās cilvēku tiesības. Uh, aviokompānijas pasažieri un citi pamatoti vaicā, vai esošās drošības sistēmas ir pietiekams, vai arī ir kaut kas jādara vēl. Šodien jaunās skrīninga tehnoloģijas um, un, piemēram, ķeners, ķermeņa skeneri tiek apspriesti visur. Kas attiecās uz to lietošanu lidostās, tad eksperti uzskata, ka šīs iekārtas ļauj labāk atklāt šīs aizliegtās vielas nekā esošās iekārtas. Bet cik liela ir šo iekārtu pievienotā vērtība un kādas ir, kāda ir to ietekme uz veselību un uz privātumu? Kā jau 2008. gadā parlaments norādīja, Eh, ķermeņa skeneru izmantošana eh, rada veselu rindu jautājumu, un es aprīlī iepazīstināšu jūs ar ziņojumu par ķermeņa attēlu tehnoloģijām un to izmantošanu lidostās. Tas būs balstīts uz tiem jautājumiem, kas iekļauti parlamenta 2008. gada rezolūcijā. Mums eh, vajag pašiem izlēmt, vai šīs problēmas labāk risināt dalībvalsts līmenī vai Eiropas Savienības līmenī. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības līmenis būtu tam piemērotāks. E, izmantojot mūsu pie, e, kopīgo pieeju, es domāju, tas ir pierādījies. Tāpat arī mēs redzam, cik efektīvs ir vienotais tirgus aviācijā. Šāda pieeja nodrošina vienotus standartus gan attiecībā uz drošību, gan arī uz individu tiesību respektēšanu. Es gribētu pasvītrot, ka lidostu drošība nozīmē daudz ko vairāk nekā tikai jaunu ķermeņa skeneru ieviešanu. Lai cīnītos pret terorismu civilajā aviācijā, mums ir nepieciešami tādi visaptveroši pasākumi, eh, izlūki informācija, profilēšana, startautiskā sadarbība. Kā jau ministrs nu pat teica, teroristi attīst un pilnveido savus metodus, un arī mums ir jāpilnveidojas, un ķermeņa skeneri ir tikai viens elements šajā plašajā arsenālā. Paldies! Paldies Kalas kungam, tagad došu vārdu Malstrāms kundzē lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Šī ir tāda dueta pieeja no komisijas puses, un kā iepriekšējās debats liecināja, uh, Eh, šis Lisabonas līgums nozīmē, ka mēs esam iegājuši pilnīgi jaunā fāzē. Man tiešām ir prieks un gods, ka es kopā ar jums tagad varu strādāt pie šiem jautājumiem, kas saistīti ar drošību un cīņu pret terorismu. Protams, mēs respektējam to, ka dalību valstis ir um, galbeigā atbildīgas uh, pār izlūku informācijas izmantošanu šeit un atsevišķiem drošības pasākumiem. Varbūt jūs atceries pirms pāris nedēļām es solīju, ka es izvērtēšu visas pret terorismu politikas un es lūdzu saviem dienestiem sagatavot pārskatu un izvērtējumu par to, kas ir ticis sasniegts līdz šim. Un tas kalpos par pamatu um, maniem tālākajiem plāniem. Mums ir pilnībā jāsaprot, kas ir mūsu rīcībā, eh, kas iztrūkst un kur ir pārklāšanās, lai varētu ierosināt jaunus un efektīvākus un pārdomātākus pasākums. Un es noteikti iepazīstināšu arī jūs ar šo novērtējumu un apspriedīšu to ar jums. Bet šī inventarizācija nenozīmē to, ka es eh, nesaprotu to, ka terorismu draudz nav samazinājies. Kā jau Kalas kungs norādīja un padomas prezidentūras pārstāvs norādīja, mēs zinām, ka mm, terorisms ir viens no lielākajiem apdraudējumiem mūsu vērtībām un demokrātijai. Mūsu rīcībā ir Eiropola statistika, kas liecina, ka tikai 2008. gada Eiropas Savienības dalībvalsts ziņoja par 515 novērstiem teroristu uzbrukumiem. 359 uh, eh, cilvēki tikuši nopratināti um, eh, apsūdzību sakarā par līdzdalību terorismu aktivitātās. 50% bija saistīti ar alkādu vai islamismu, un 39% eh, saistīti ar uh, separātistu grupējumiem. Un mēs zinām, ka 2008. gadā bija arī traģiskie notikumi Mumbajā, uh, kas bija vērsts arī pret uh, Eiropas pilsoņiem. Šie skaitļi runā skaidru valodu. Terorisms ir, tas apdraud mūs, un tādēļ mēs nevaram mazināt modrību, un mums jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie līdzekļi, lai cīnītos pret terorismu, tajā pat laikā pilnībā respektējot pamattiesības. Ja mēs paraugāmies uz mūsu rīcībā esošiem instrumentiem, tad pirmkārt mums ir pretterorismu stratēģija, ko izstrādājām pēc uzbrukumiem Madridē un Londonā. Šī stratēģija pasvītro mūsu apņēmību cīnīties pret terorismu globālā mērogā, tajā pat laikā respektējot cilvēktiesības un nodrošinot drošību un taisnīgumu un un tiesiskumu e, Eiropas Savienībā. Brīvība nav iedomājama bez drošības, un drošība nevar būt bez brīvības. Tādēļ mums ir jārespektē fundamentālās tiesības cīnoties pret terorismu. Un to prasa ne tikai jebkura demokrātiskā sabiedrība, bet arī nepieciešamība, lai nodrošinātu, ka mūsu politika saglabā savu leģitimitāti un ir ilgtspējīga. Tieši tādēļ komisija ierosinās tikai tādus pasākumus, kas atbildīs Eiropas Savienības likumdošanai fundamentālo tiesību jomā pēc pamatīgas ietekmes izvērtēšanas. Terorisms, kā mēs zinām, ir globāla parādība, un tieši tādēļ mēs esam gatavi sadarboties ar saviem partneriem visā pasaulē. Kas attiecās uz iekšējo dimensija cīņā pret terorismu. Mūsu pretterorismu stratēģijā ir izvirzīti vairāk galvenie mērķi, kas ļauj mums dot ieguldījumu cīnoties pret terorismu. Es tos pilnībā atbalstu, it īpaši um, radikalizācijas novēršanu, kritiskās infrastruktūras aizsardzību, uh, upuru atbalstīšanu un informācijas apmaiņas uzlabošanu starp um, dalību valstu iestādēm un Eiropas Savienības struktūrām. Mums ir jāuzlabo um, draudu atklāšanas uh, tehnoloģijas, labāk jāizmanto esošie resursi un vairāk ir jāinvestē zinātniskajā pētniecībā un tehnoloģija attīstībā. Šos pasākumus um, komisija kopā dalību valstīm viennozīmīgi ir atbalstījusi, un pēdējos gados komisija ir devusi būtiski ieguldījumu, lai tuvinātu dalību valstu likumdošanu šī darbā. Mēs esam, piemēram, apstiprinājuši Eiropas lēmumu par arestu, uh, kas eh, atvieglo um, izdošanas procedūras starp dalību valstīm. Tāpat esam veikuši tādus svarīgus pasākumus, lai cīnītos pret teroristu ļaunprātīgu darbību internetā un novērstu radikalizāciju, uzsākot Eiropas Savienības programmu kritiskās infrastruktūras aizsardzībai un ierobežojot teroristiem iespēju piekļūt um, izēvielām, kā uh, sprākstvielas, kā arī finansējums. Uh, Šie ļoti svarīgi pasākumi, uh, lai apgrūtinātu teroristu iespējas iegūt šos bīstamos izējumateriālus. Ir ja tīpaši satiecās uz prekursoriem, kas varētu tikt izmantot, lai um, izveidotu šīs improvizētās sprākstvielas. Tāpat ir ANO rīcības uh, plāns, ko komisija ar padoms piekrišanu sagatavoja pagājušajā jūnijā. Tur ir 130 pasākumu paredzētu, un komisija ir atvēlējusi līdz 100 miljoniem eiro uh, no esošajām finanšu programmām, lai veicinātu šo pasākumu ieviešanu. Es apsolu, ka komisija turpmākajos gados Eiropas eh, komisija turpinās darboties kā katalizators sadarbībai, tīklu veidošanai, labākās prakses informācijas apmaiņai, resursu apkopošanai un uh, kopīgu pasākumu izstrādāšanā. Bet mums vajadzētu paraudzīties arī, kā mēs izmantojam savus finanšu resursus. Uh, varētu veidot, piemēram, Startautisko drošības fondu. Stokholmas programma paredz šādas struktūras izveidošanu. Ja runājam lielākā mērogā, tad starptautiskā līmeņa informācijas apmaiņa, piemēram, datu apkopošana, to uzglabāšana, te iet runa par tūkstošiem iedzīvotāju datu, bet šeit kā jau redzējām iepriekšējās debatēs, ir e, jānodrošina ļoti augsti datu aizsardzības standarti, lai pilnībā novērstu šo datu ļaunprātīgu izmantošanu. Kā jau komisārs Kalas teica, ir ļoti svarīgi um, savienot dažādus elementus vienā ķēdē. Mēs kopā ar kolēģi Vivianu Redings kundzi sagatavosim datu aizsardzības režīmu priekšlikums, kur tiks iesaistīti arī policijas sadarbības pasākumi. Tas viss tiks izvērtēts un tas viss tiks piedāvāts iekšējās drošības stratēģijas paspārnē, ko mēs jums piedāvāsim visīsākajā laikā apspriešanai. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka ilgtermiņā mēs varēsim veiksmīgi cīnīties pret terorismu tikai tad, ja mēs turpināsim aizstāvēt savas vērtības un respektēt pamatiesības. Mums vajadzētu izvairīties, lai mūsu politikas tiktu uztverts kā um, neviennozīmīgas un kā tādas, kas atbalstu dubultus standārtus. Mums ir jāpaliek uzticīgiem savām vērtībām, demokrātijai un tiesiskumam. Paldies! Paldies, Māms Rāms Koncei! Jūs mums devāt tādu ļoti. Mm, cerībām pilnu skatu nākotnē. Tagad politisko partiju vārdā runātāji. Pirmais Vēberkungs, es ceru, ka jūs sapratāt, ko es saku grieķu valodā, bet atkārtoju vēlreiz un angliski. Paldies priekšstādātāji. Tā kad parlamenta deputātiem tiek dots vārds, jūs kļūstat stingrs. Nu jā, labi, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir liels prieks, ka mēs nerunājam tikai par Swift un ķermeņa skeneriem, bet ka mēs runājam par cīņu pret terorismu kopumā. Jo terorisms ir reāls drauds Eiropas iedzīvotājiem. Es gribētu pateikties Uh, mūsu varas iestādēm un tiem cilvēkiem, kas ir nodrošinājuši mūsu drošību. Gribētu pateikties arī mūsu partneriem. Bet tad mums ir jāskatās uz priekšu, ko mēs varam darīt nākotnē. Un mums ir trīs konkrēti priekšlikumi. Pirmkārt, sadarbības starp varas iestādēm Eiropā. Ikvienā dokumentā ir uzrakstīts, ka mums ir jāsadarbojas, mums ir jāpastieprina sadarbība Tas ir ļoti labi, bet tie ir tikai vārdi. Praksē nekas nenotiek. Toledo atkal nekas nenotika attiecībā uz praktisku sadarbību. Detroitā parādījās, ka nevis trūks datu, bet trūks sadarbības. Tādēļ padomē ir jāstrādā un komisija ir jāgatavo priekšlikumu šai sakarā. Otrakārt, kas attiecās uz datu iegūšanu, piemēram, dati par telefonu izziņām. Mums ir jāraukās uz esošo likumdošanu, un mēs esam saņēmuši tāds pārteis atbalstu izvērtēšanai. Mums nu pat nesen bija debats par SWIFT. Es gribētu aicināt jūs pārdomāt, kādēļ vispār mums ir nepieciešama sadarbība ar ASV. Tā ir jāorganizē, tāda ir nepieciešama, jo mēs kā Eiropieši eh, nevaram vieni paši izvērtēt šos datus. Uh, Tā ir, tas ir ieskats nākotnē. Priekšsēdētājs cer, ka jūs sapratāt, kāpēc es pārsniedzu savu runāšanas laiku. Paldies, un tagad došu vārdu Morais kungam. Hadraui kungam. Paldies! Man nav daudz laika, es tikai gribētu runāt par uh, svarīgāko, piemēram, par ķermeņa skeneriem. Tā tika uzskatīta par panacēju sākumā, bet mēs gribētu redzēt tiešām saskaņotu pieeja visā Eiropā. Visiem ir jāspēlē pēc vieniem noteikumiem, pretējā gadījumā mēs pieredzēsim haosu. Vairāk padomas pārstāvji varbūt nepiekrīt šim viedoklim. Mēs gribam redzēt globālu pieeju cīņā pret terorismu. Mēs negribam sasteigtus secinājumus. Mums nevajadzētu pasludināt par dažādiem pasākumiem pirms tie nav pārdomāti. Šie ķermeņa skeneri ir jāskata plašākā kontekstā kopā ar citiem papildinošiem pasākumiem kas attiecās uz sabiedrības veselību un ietekmi uz budžetu. Bez tā mums vajadzētu uh, atmest šo izlikšanos, ka šie ķermeņa skeneri ir simtprocentīgi droši un ka dod simtprocentīgi pareizi informāciju. Jo ir iespējams, piemēram, atklāt kaut ko, kas ir uz ķermeņa, bet nav iespējams atklāt to, kas atrodas ķermenī iekšā. Paldies! Maizner, Jāna Lepto. Maizneres kundze uz vienu minūti, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, kāda Ministrs pareizi sacīja, ka mums pat labam nav attiecīgas sistēmas. Protams, mēs gribam, lai šāda sistēma būtu. Uh, Mīnhene, Detroit ir parādījušas mūsu svājos punktus, un tāpēc mums ir jārēģē ātri. Mums ir jāīsteno šie pasākumi, kas jau pastāv ASV, piemēram, un citur. Bet vai līdz ar to situācija kļūst drošāk? Tas, protams, ir jautājums, kas mums sev ir jāuzdod. Ir tik daudz jautājumu saistībā ar eh, ķermeņa skeneru. Kāda ir tehnoloģija, ko īsti var saskatīt, vai tas nav kaitīgi veselībai? Uh, Un kā būtu ar datu aizsardzību, vai tā tiek ņemta vērā? Kurš tad maksās par visiem šiem izdevumiem? Tā ir vesela gūzma jautājuma, kas ir jāatbild. Protams, ka mums šeit vajadzīgi ir atbildi, kas e, būtu pieņemama visai Eiropai, Un iespējams, ka mēs varētu arī izskatīt citu alternatīvu, ka mēs pētīt ne tikai mm, tās iespējamas rakstnes, bet arī konkrētās personas. Sargentīnī kundze runā. Parlaments eh, iz, pirms kādu laiku izteicās, ka ja mēs izmantosim ķermeņa skeneri, tad eh, te tā tad būtu ievā, jāizvirz prasības kā cieņas ievērošana, datu aizsardzība, veselības apsvērumi. Uh, bet e, šie te rentgena stari, rentgena attēli un e, tāds kā kaila cilvēka attēli, tie arī nav pieņemami. Nīderlandes uh, e, tieslīdu ministrija pieprasījusi, lai tiktu izmanto šie skaneri attiecībā uz visiem lidojumiem, ne tikai uz ASV. Ja mēs visu laiku mēģinām uh, panākt tehnoloģiju. Jo jautājums, vai tas mums palīdz, kā būtu ar eh, sabiedrības eh, aizsargāšanu. Un te nu es piekrītu manam kolēģim no sociāldemokrātiem par visiem tiem jautājumiem, kas rodas. Kādu tad Eiropu mēs piedāvājam mūsu uh, pilsoņiem, ja šī drošība nav pilnīga? Vandālēn kungs, lūdzu. Priekšētātāji. Ķermenis skeneri izpildu atbilstām prasībām, kādas tiek izvirsītas. Mēs redzam drošus attēlus cilvēka veidolā, tur var redzēt, vai ir kādas prākstvielas vai šķidrumi. Un tad, kad uz tiem tiek norādīts, tad šo konkrēto personu noņem no reisa. Taču mums jāņem vērā, ka šī radiācija ir daudz mazāka nekā radiācijas starojums mobilēs telefonus, telefonos. Un eh, š, arī šīs rindas eh, pie drošības pārbaudas būs daudz mazākas, jo tā būs daudz īsāka. Bet kā būtu ar datu aizsardzību? Mēs gribam, lai būtu laba komunikācija, laba apmaiņa ar datiem, un mēs vēlamies, lai tas tiktu izdarīts pēc iespējas ātrāk, lai šī, eh, šis papildu instruments tiktu izmantots pēc iespējas ātrāk. Tavares kungs lūdzu uz vienu minu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms eh, vairākam dienām bija runa par eh, ķermeņa skeneriem. Protams, te arī bija runa par Detroitas. Detroitas atentāta. Es, protams, nezinu, cik miljona eiro izmaksātu šādu skeneru ieviešanu. Protams, kā bija šis Detroitas atentāts. Mm. neprofesionāls, tā sakot, terorists eh, gribēja uzspridzināt lidmašīnu. Tomēr to nevajadzētu izmantot tā, ka Eiropas Savienības pilsoņi, pilsoņiem laupa viņu cieņu. Protams, ka ir jācīnās pret terorismu, taču tikpat svarīgi ir tas, lai mēs eh, balstītos uz konkrētiem priekšnoteikumiem, lai šīs ķermeņa skeners tiktu izmantots. Ru Jums vajadzētu sākt uh, ar labu darbu, jo, protams, ka no Detroits atentāta mēs būtu varējuši izvairīties pavisam vienkārši. Mēs te runājam par nākotnes eh, prakses pamatiem. Taču terorists var izdomāt jauns materiāls, lai izveidot eh, jauns spridzekļus, ko tad mēs esam paredzējuši darīt lid lidostās endoskopiju, vai es domāju, ir kaut kāds brīdis, kad ir jāapstājas, ņemot vērā eh, Eiropas pilsoņu tiesības. Paksas kungs uz vienu minūti, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, mums ir jādara viss, lai nodrošinātu lai slependienis neizmantotu cīņu pret terorismu, pielietojot spīdzināšanu un visādas citas ne, neatļautas metodes. Uh, Marija kungs uh, Lielbritānijas eh, vēstnieks Uzbeki, Uzbekistānā ziņoja, ka viņš ir redzējis ļoti, ir dzirdējis ļoti daudz eh, par spīdzināšanas gadījumiem Uzbekistānā. Un viens uh, apcietinātājs šādā veidā tika noslīcināts, izmantojot uh, ūdens liešanas metodi. Bet uh, mums ir arī uh, jā, jānodrošina tas, ka mēs pašu šo spīdzināšanu ne, neizmantojam. Es tāpēc ierosinu, lai tiktu atklāta, atklāta pētījumi cip neatļautajās darba metodēs. Klējs kungs, paldies, mums ir jāuzmanās, lai šīs debates e, neierobežotu tikai saistībā ar ķermeņa skeneriem, piemēram. E, padomi te, piemēram, nepieminēja radikālo islāmismu, kas ir e, visa nac, starptautiskā terorisma šūpulis. Jā, ar visu mūsu politisko korektumu mēs nevaram paskatīties patiesībai acīs, tad mūsu centieni ir lēmti neveiksmē. Jā, ņem vērā, protams, civilās tiesības, taču mums nevajadz, nevajadzētu izmantot pārāk formālu pieeju. Un tas ir tieši tāpat kā ar teroristu finansēšanas eh, pārbaudas programmu. Mums ir jācīnās ar terorismu, protams, taču mums nevajag izmantot pilnīgi vienalga kādu metodi. Tagad mēs pārējiem pie pārējiem runātājiem. Kūna kungs uz vienu minūtu lūdzu. Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi, Eiropas Tautas partija uzskata, ka cīņa ar terorismu ir viens no 21. gadsimta izaicinājumiem. Un mēs uh, to izskatām Eiropas parlamenta līmenī. Arī transporta komiteja mēs runājām, piemēram, par uh, šķidrumu aizliegumu, pārvadāt uh, šķidrums uh, rokas pagāžā. Uh, Protams, kā jau vairāki e, kolēģi sacīja, nevar nodrošināt simtprocentīgu drošību. Mēs, protams, varam strādāt pie tehnoloģijas, kas ir tuva šim simtprocentīgas drošības līmenim, tomēr to nevar pilnīgi apsolīt. Un jebkura politiskā grupa piekritīs, ka nedrīkst apdraudēt pasažieru veselību šādā veidā ķermeņa skeneriem jābūt atbilstošiem visām prasībām, ieskaitot privātumu, un ķermeņa skeneri nedrīkst tikt izmantoti uh, nelietīgi, izmantojot uh, rentgenstars. Lībe komitejā mēs vienojāmies par to, ka marta beigās, aprīļa sākumā e, komisijai ir jāierosina savus tiesību akts attiecībā uz ķermeņa skeneriem. Un te tātad Lībi komiteja varētu sadarboties ar transportu komiteju. Un e, te arī būtu jāparedz e, certifikācija šiem aparātiem un noteikumiem jābūt visas Eiropas Savienības līdz, līmenī. Morais kungs lūdzu. Paldies! Tas, ka te ir trīs komisāri, kas ir atbildīgi par šo jautājumu, mūs, protams, priecē. Redings kundze komisāri pagājušajā nedēļā sacīja, ka ķermeņa skeneri var lielā mērā uh, kompromitēt privātumu. Un tas, tas tieši šāds viedoklis mums būtu jāpauž šajā sākuma stadijā. Mēs kā sociāldemokrāti, protams, iestājāmies par terorisma apkarošanu, un mēs arī iestājāmies par plašāku tiesisko ietvaru. Tas ir, tā ir nopietna cīņa. Es pats esmu bijis eh, daudzās eh, lidostās. Ja tehnoloģija palīdz mani nesajaukt ar kādu citu personu, tad ir ļoti labi bet mēs vēlamies drošību un tā, tā mums būs no transporta komitejas. Taču mūsu pilsoņi grib arī šo te civilo tiesību ievērošanu. Un, protams, viņiem ir jāzina, ka šī pieeja no Eiropas Savienības būs pa visu Eiropas Savienību un tā būs cienījama. Latvordas kundze lūdzu. Oh, sorry. Yeah. Um, <laughs> es gribētu runāt uh, par slepeno dienestu attieksmi, vai tie ievēro tiesiskumu. Spriedums uh, no apvienotās karalists konstitucionālās tiesas ir pierādījis, ka Benjams Mahameds tiešām tika mocīts, spīdzināts aizturēšanas gaitā. Un pēc tam 2006. gadā es vadīju Eiropas parlamenta komit, eh, delegāciju spīdzināšanas jautājums. Un pus. Uh, un uh, eh, pusanāksme pagāja vienkārši uh, slepenajiem dienestiem apgalvojot, ka viņi godīgi veic savu darbu, un es gan gaidīju šai sakarā pilnīgi atvainošanos. Un jāatzīst, ka <clears throat> leiboristu valdības laikā šī valdība uzvedās kā tāds eh, buša pakalpiņš un eh, īstenoja spīdzināšanu. Un eh, Un, protams, eh, apsūdzētajiem tika arī stingri noteikts, ka viņi nedrīkst eh, paust savu atklāt, ka viņi tiks spīdzināti. Ratpurna kungs, lūdzu. Paldies, atgriežamies pie ķermeņa skeneriem. Es uzskatu, ka jebkurš pasākums, kas var palielināt drošību ceļotājiem, ir apsveicams. Uh, Taču nevainīgam ceļotājam būtu arī jābaud zinām cieņa. Mēs e, secinājām, ka pēdējais e, atentāts, kas izgāzās, ir panācis tikai to, ka tiek izmantoti pārlā, pārāk lieli pasākumi drošības it kā nodrošināšanā. Un tagad šie, šīs mašīnas is, ir pilnīgi obligātas, un taktika pat, pat laban ir, ja cilvēks netiek skanēts, viņš nedrīkst lidot. Bet te mums būtu eh, tad, ja mēs ierosinām ķermeņu skeneru izmantošanu, nenodrošinot cilvēku pamatiesības, tas ir vienkārši skandāls. Un mums vajadzētu attiecīgi apmainīties ar intona, an, informāciju, slepeno informāciju. Un man, diemžēl, jāsaka, ka pat labam mums vajadzētu veidot īpašu pasažieru uh, identitātes sistēmu. Burgēzio kungs uz vienu minūti. Terorisms pastāvīgi attīstās un mums vajag kāpt tam uz pēdām. Mums ir jāņem vērā, ka mums ir jānotver teroristi pēc iespējas ātrāk. Un, protams, te ir arī sakars ar privātumu, neatkarīgi no tā, kādi tehnoloģiskie līdzekļi ir mūsu rīcībā. Es domāju, ka mums būtu jāņem vērā um, Eiropas kopienu tiesas spriedumi. Uh, kas norādu uz to, ka mēs uh, neizpildām savus mērķus ciņā ar terorismu. Mums ir stingri jāpaliek pie savas nostājas, jo draudi no teroristu puses ir arvien lielāki, tos teroristus ir arvien grūtāk identificēt. Te nav runa tikai par ķermeņa skeneriem. Var gadīties, ka mūs rīt pieķer, eh, ka mēs rīt nonākam šādā bīstamā situācijā lidmašīnā. Mūsu pašu valstīs ir reāls terorisma risks. Ar to komisāram būtu jānodarbojas, bet tas te vispār ir eh, vispārējā uh, līmenī. Te nav runa tikai par uh, islāma terorismu. Airenhausen kungs uz vienu minūtu lūdzu. 2000. gada 16 tūkstoši cilvēku nu, kļuva par teroristu, teroristu upuriem. Bet, ja katru dienu 6000 cilvēku iet bojā no aids, tad eh, ko mēs īsti varam secināt eh, no statistikas datiem? Šie ķermeņa skeneri vai svifta nolīgums eh, pārkāpju cilvēku pamatbrīvības. Un runājot par slepenajiem dienestiem un sadarbību to starpā Eiropas Savienībā, Eiropas parlaments mudina mums, mums demokrātiski uzraudzīt šos procesus, kā jebkurā dalībvalstī. Tāpēc es gribētu pajautāt eh, komisijai, vai vajadzētu izveidot konkrētu profilu internetu lietotājiem. Himenes kungs uz vienu minūtu lūdzu. Nākošais runātais Kiemēnesa kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Tik nopietnā tēmatā, kā cīņa pret terorismu, mums nevajadzētu sagaidīt kādus notikumus, lai rīkoties. Mums vajadzētu anticipēt jautājumus. Un Š, tomēr neizdevušais Detroits atentāts mums uzliek par pienākumu rīkoties. Ķermeņa skanera ieviešana eh, lidostās ir atbildība, no kuras mēs nevaram izvaidīties. Mēs nevaram eh, neko nedarīt, jo teroristi to tikai gaida. Mums ir tāpēc jās, jāsako tam, lai tiktu saglabāt cilvēku cieņa un privātums, lai tas neietekmē veselību un garantējot šos jautājumus. Mēs, mums ir jāpieņem eh, lēmums visai Eiropai, tajā pašā laikā nodrošinot to, ka netiek pārkāptas pamatiesības. Taču nav nevienas tiesības augstākas par tiesībām dzīvot. Un mums ir jādzīvo, eh, brī, jādzīvo droši, lai mēs varētu justies brīvi. Paldies. Nākošais runātājs Lopes Agilārs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. E, terorisms ir globāla draudi. Un mūsu atbildība šeit ir kopīga. Arī Lisabonas līgumā ir iestrādāti pamati, lai mēs varētu veidot pam kopīgu antiterorismu politiku Eiropas Savienībā. Tāpēc es e, ar lielu rūpību uzklausīju e, padomes priekšsēdētājs sacīto par tām sastāvdaļām, kā mēs varēsim veidot šīs šo kopīgo politiku. Pirmkārt, informācijas apmaiņa. Izvairoties, izmeklējot terorismu uzbrukumus. Otrakārt, eh, piemērot visus zinātniskos un tehnoloģijas sasniegumus eh, antiterorismu cīņā un proporcionāli un samērojam pamatiesībām. Treškārt, sadarboties ar trešajām valstīm, it īpaši Afganistānu, Pakistānu, Afrikas rāgu. Ceturtkārt, jārunā par gaisa drošību Mums ir jāpanāk, lai e, tehnoloģiskie sasniegumi būtu savietojami ar cilvēku veselību, privātumu un it īpaši, lai tas nekavētu pasažieru ērtības un tranzītas spēju lidostās. E, mums e, pirmkārt ir mūsu rīcībā transatlantiskā telpa, kosī un Toledo samits, eh, kur mēs varam risināt šos jautājumus. Paldies, nākošais runātais eh, eh, Görens. Paldies, priekšsēdētāji. Viens no līdzekļiem, kā novērst terorismu, ir izlūkošana. Tāpat arī nepieciešams, lai informācija būtu apritē. Vai tā tik tiešām notiek šodien? Ne, par to nekādas skaidrības nav. Savienoto valstu izlūkdienesti. Vai viņi tur lietas kursā savus Eiropas partnerus? Katrā ziņā runājot par domājamo teroristu, kas tiks, eh, tika arestēts reisā Amsterdam Detroita, paliek šaubas. Tāpat arī ir jautājums par to, vai vispārīgā veidā uh, datu apmaiņas sistēma respektē savstarpīgumu principu. Ir nepieciešams izveidot parlamentārās eh, kontrolas uh, organismu. Tāpat arī mums ir Eh, jānorāda, ka nav nekādas vajadzības palielināt eh, personiski raksturu datu eh, plūsmu. Tajā pašā laikā, ja mēs no Amerikas varas iestādēm nesaņemam būtiskus datus cīņā pret antiterorismu. Tas nozīmē, ka mums jāveido ir parlamentā Eh, komisija šajā sakarā. Nākošais runātājs Bidoto. Mēs te runājam par cīņu pret terorismu, un mēs runājam par slepeniem dienestiem tehnoloģiju. Man rodas iespējas, ka mēs eh, šo jautājumu neapspriežam tā, kā tas būtu jādara. Tā, it kā mēs te runātu par slimību, mēs cīnāmies ar simptomiem, bet nevis ar cēloņiem. Uh, Tagad ir īstais laiks cīnīties ar terorismu, raugoties uz eh, tā izcels, no kurienes tas nāk. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka terorisms ir liecība, apliecinājums tam, ka uh, grupas, nacionālās un citas grupas nevar uh, Eh, citādā veidā panākt, eh, ka tās tiek sadzirdētas. Tāpēc rodas jautājums, ko mēs varam darīt šo grupu labā. Un man rodas arī jautājums, vai mēs negribam uh, savas vērtības uh, nodot citām pasaules daļām. Uh, Ļaujiet man mudināt, tāda ir man jautājuma, ļaujiet man mudināt citas politiskās grupas, protams, ka mums kā Eiropas uh, iedzīvotāju pārstāvjiem ir jāpauž savs viedoklis šajā jautājumā. Lūdzu, Dodas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kā Ziemeļīrijas pārstāve skaidri zinu, cik uh, briesmīgs ir terorisma iespējas uz iedzīvotājiem. uh, iepērkoties Belfāstā, jauni un veci cilvēki tika uzspridzināti īru republikāņu armijas darbības dēļ. Un tad mēs te ieviesām drošības spēkus. No īrijas viedokļa es varu sacīt, ka pateicoties šiem spēkiem, daudzi cilvēku dzīvības tika saglābtas. Uh, Un es gribētu ierosināt, ka tiek izmantot augstākā tehnoloģija, lai cīnītos pret terorismu. Ticiet man, terorisms iznīcina dzīvības un eh, satricina cilvēku kopienas. Manuprāt, tas, kas te notiek, ir uzskatāms par vienkārši histēriju to eh, tiek uz, šādu noziedznieku darbību tiek uzskatīt par letālu realitāti, bet mani vēlētāji tam nevar piekrist. Kēlju kungs uz vienu minūtu lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Mēs piekrītam tam, ka mums ir jāaizsargā preces un cilvēku mums ir jānodrošina uh, drošība. Peço que conclua rapidamente e que remeta ao Parlamento Europeu. Es ceru, ka mēs varēsim maksimāli gūt rezultātus no komisijas parlamentā. Tāpat arī ir jāapzinās, vai šie rezultāti ir efektīvi, vai šie aparāti ietekmē veselību, un vai tie pārkāp cilvēku cieņu un intimitātes. Tāpat arī ir citas problēmas šajā sakarā. Eh, tika norādīts, ka tā varētu būt izvēle. Cilvēki vai nu pakļautos eh, skaneru pārbaudēji vai izmantotu eh, iztaustīšanas metodi, bet ir dalībvalstis, kuras uzskata, ka ja ne tiek eh, eh, īstenot šī pārbauda, tad nedrīkstēs eh, kāpt lidmašīnā. Es pateicos Palstrēps kundzei par globālo izvērtējumu, taču mums ir atbildība rast risinājumu drošībai, neapdraudot un nepārkāpjot cilvēka cieņu. Grīsbekas kundze, paldies! Mēs visi vēlamies cīnīties pret terorismu. Eh, kas tiek uzskatīts kā draudz demokrātijai. Un šeit ir konsensus pilnīgs mūsu parlamentā. Bet, ja šis eh, teiciet, eh, tie, kur ir gatavi ziedot mazliet brīvības drošības vārdā, zaudē abus eh, divus, man šķiet pārliecīgs, tad eh, tomēr es uzskatu, ka ir jāmeklē līdzsvars starp drošību un brīvību, jo tas ir demokrātijas pamats, un pretējā gadījumā teroristi būs uzvarējuši, ja viņiem būs izdevies mūs terorizēt visus. Divi jautājumi par ķermeņa skaneriem, par drošību. Vai ķermeņa eh, skaneri dod autentiski iespēju nodrošināt um, drošību un brīvības ziņā, kā e, Lībē komitejas pārstāve, es gribētu zināt, vai netiek apdraudēta veselība, kā arī pārkāpta personas intimitātes tiesības, e, pamatiesības un runājot par šo attēlu uzņemšanu un uzkrāšanu. Es gribētu, dar, lai darbs tiktu veikt uz e, priekšu kopīgi, lai mēs varētu nodrošināt mūsu drošību Eiropas kopīgajā telpā. Paldies! Eh, paldies! Un es jau redzēju vairākas zilās kartiņas. Bet vispirms mums būs eh, brīvais mikrofons. Batenkungs. Teroristi ar vardarbības palīdzību grib eh, sasniegt savus politiskos mēķus. Tie, kas augstu vērtē demokrātiju mūsu partā, uh, mūsu starpā tiem vajadzētu iestāties pret terorismu. Un uh, bija, ir arī īrijā redzēt gadījumi, kad uh, eh, sprīdzinātāji cer šādi panākt savus mērķus. Tas attiec uz Krieviju, uz Ķīnu un, piemēram, pēc 61 gada komunistiskās partijas valdības Ķīnā arī tur tika izmantot spridzināšanas metodi. Un eh, tas attiecas uz eh, komunismu piekritējiem Austruma Eiropā. Un skaidrs, eh, ka ir zināms arī, ka Barozo kungs ir, ir šai ziņā nav bez vainas. Fidanses kungs lūdzu. Uh, Mums, protams, ir jāiestājas par drošību, bet tam ir jābūt saistītam ar uh, slepeno dienestu sadarbību lielā mērā un modernās tehnoloģijas izmantošanu. Bieži vien ministri te ir runājuši par emocijām, bet nav domājuši, kā īstenot saskaņots darbības. Vajadzētu tiek izmēģināti šie eh, ķermeņa skeneri eh, tādos eh, kritiskos maršrutos, taču nav vēl izstrādāti kopīga nekāda vērtības sistēma šai ziņā, tāpēc mums vajadzētu būt mazliet uzmanīgiem savā retorikā. Nepieļausim tādu sistēmu, kur mēs apgalvojam, ka šie attēli pārkāpj cilvēku privātumu. Tā nav. Mums vienkārši jāsaprot, ka kaut kas ir jāupurē, lai mūsu pilsoņiem sniegtu uzticamu atbildi aizstāvot viņu drošību. Dārgie kolēģi, saka priekšsādātājs, es eh, atvainojos, mēs esam jau pārkā, pārsnieguši savu laiku šie šie vārdi, kurus es nosaukšu, un es vienkārši slēgšu mikrofonu nost, tad, kad laiks būs pār Eh, pārsniegts. Tā, Zasādā kungs, Jekolino kungs. Mat Mr. Lightfried, Mr. Ensik, Ms. Benova, Mr. Tanok, Mr. Ernst and Mr. Molzer. One minute each and that's it. Apologies. Katram viena minūte, citādi nekas nesanāks. Lūdzu, Zasādas kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, dāmas un kungi. Ņemot vērā šodienas debates, varētu rasties iespējas, ka ķermeņa skeneru izmantošana izsauc dažus jautājumus. Protams, te ir runa par drošību, par pasažieru drošību, taču neaizmirstiet proporcionalitātes principu, kas šeit ir piemērojams. Šo aparātu izmantošana ir saistīta ar daudziem jautājumiem, uz kuriem vēl nav atbildēts. Kāds, kādu iespēju jāsaiz veselību? Un kā būtu ar attēliem, kur tiek iegūti, cik lielā mērā tie tiek turēti slepenībā, vai nebūtu labāk eh, pašreizējo sistēmu vienkārši eh, aktualizēt, nekā tērēt eh, miljardiem eiro uz jaunu aparātu ieviešanu? Es domāju, ka mums nevajadzētu atbalstīt obligāto šo ķermeņa skeneru ieviešanu. Un tagad būtu jāparaugās uz konkrēto problēmu, kas mums rodas. Jakolino kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādētāji. Man būtībā ir tikai viens pamati, pamatjautājums. Tiesības uz uh, privātuma aizsardzību ir ļoti svarīgas. Protams, mums tās ir attiecīgi jāaizsargā. Pirms dažām nedēļām šajā parlamentā mēs pieņemām rezolūciju par Stokholmas programmu. Un tādā veidā mēs gribējām salīdzvarot dažādas prasības - privātumu, pamatbrīvības un, protams, drošību. Šodien mēs mēģinām nodrošināt, ka Eiropas Savienība risina šo kopīgo problēmu jo dalībvalsts ir spērušas dažus soļus tālāk. Tas ir mūsu lielākais izaicinājums. Mums ir jāaizsargā mūsu pilsoņi. Un grūti ir to nodrošināt. Tāpēc jau, ļaujiet man pajautāt, lūgt eh, Spānijas prezidentūrai un komisijai, ka šī sadarbība būs veiksmīga. Matūlas kungām vārds. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es gribētu noprecizēt vienu lietu. Šīs debatas parāda to, ka te neiet runa tikai par terorismu risku, bet tas uh, liecina to, ka mums ir jābūt soli priekšā teroristiem. Mm, runa par ķermeņa skeneru ieviešanu visās Eiropas Savienības lidostās atstās tālajošas sekas, jo šie pasākumi paši, paši par sevi ir arī pretrunīgi, jo, piemēram, vielas, ko var norīt, vai pūderus, eh, šie skeneri neuzrādīs. Tad pulverveidu vielas neuzrādīs. Tajā pat laikā nevajadzētu aizmirst par cilvēku veselību. Mums ir jānodrošina, lai mēs varētu garantēt viņiem šo veselību. Tālāk par detalizētu cilvēku attēlu drošību, drošu glabāšanu arī to nevaram nodrošināt. Paldies priekšsēdētājiem! Aviācijas drošībā ir viens princips. Tas ir Eiropas līmenī ir jāuzņemās šī atbildība. Tas pats attiecās arī uz ķermeņa skeneriem. To sauc par vienas pieturas drošības principu, balstoties uz to, vai nu ir Eiropas regula par ķermeņa skeneriem, vai arī tādu regulu nav un skeneru nav. Jo pretējā gadījumā katrs darīs, ko gribēs, un būs absolūts hauss. Vēl viens komentārs. Ja tas tiks ieviests nākotnē, tad mums ir jārunā par finansēšanu, kurš par to maksās. Mēs varam runāt vai par šķīdrumu detektoriem vai vēl kaut ko, bet tas viss ir saistīts ar izmaksām. Es domāju, būtu labi, ja referents arī par to runātu. Un es ļoti ceru, ka būs kaut kādas diskusijas par to arī padomē. Mēs runājam par sabiedrības drošību, tas ir sabiedrisks jautājums, un tātad sabiedrībai tas jāfinansē. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu vērst padoms un komisijas uzmanību uz blakmēm, ko varētu radīt šie ķermeņa skeneri. Ja jūs regulāri tiek pakļauti šādai rengēnstaru apstarošanai eksperti zina, ka tas var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību. Sabiedrība neapzinās šīs, šo apdraudējumu, bet šie skeneri uh, dod ķermeņa trīs dimensiju attēlu, tajā pat laikā būtiski apdraudot cilvēku veselību jo laika gaitā var attīstīties dažādas ģenētiski pārmantojamas slimības. Un šāds saslimšanas risks ir pārāk augsts. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Terorisms ir nežēlīgs, un teroristiem vērtību nav un viņu vienīgais mērķis ir sēt mm, baili un paniku civiliedzīvotāju vidū ar nāvi. Un skumji ir tas, ka ir tikuši ieviesti daudz un dažādi pasākumi um, it kā tā vārdā, lai cīnītos pret terorismu. Viņa mērķis ir aizsargāt sabiedrību, bet gala beigās uh, šie pasākumi apdraud pilsoņu tiesības. Ja šie ķermeņa skeneri tiks kaut kad apstiprināti un ieviesti, tad mums noteikti ir jārunā par likumdošanu, kas regulē šo skeneru piemērošanu un lietošanu. Tāpat jārunā par dalībvalsts likumdošanas harmonizāciju. Mums būs nepieciešams tās paldies. Priekšsēdētāji, nesenie paziņojumi par uh, obligātu tehnoloģiju piemērošanu, uh, par ko runāja mm, Gordons Brauns, ir vienkārši skandalozi. Tas ir uh, nepiedodami, ka šādu rengenstāru pielietošana tiek uzspiesta sievietēm, grūtniecēm un arī bērniem. Uh, un tie tiek daudz vairāk absorbēti nekā um, eh, kosmosa. Uh, um, starojums, kad jūs lidojat. Bez tam diagnostiskie rengens stārī paredz arī svina plātņu izmantošanu, lai pasargātu cilvēku organismu no kaitējuma veselībai. Kā ārsts un biežs ceļotājs es esmu absolūti pret šiem skēneriem, tīri veselības apsvērumu dēļ, kā arī privātuma apsvērumu dēļ, un es ceru, ka Eiropas Savienība noraidīs šādus obligātos pasākums visā Eiropā. Uh, Un mums drīzāk vajadzētu izmantot e, Izraēlas e, pieredzi pasažieru profilēšanā. Paldies! Ernst Kunz, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad ķermeņa skeneri. tie noteikti nozīmē iejaukšanos privātumā. Un ir divi jautājumi. Pirmkārt, cik tālu tas ir samērīgi un vai mēs pat tiešām varam efektīvi ar tiem cīnīties pret terorismu. Un skaidrs atbildes uz šiem jautājumiem nav. Tādēļ atbalstu Māmstrāms kundzes teikto, jo viņi runāja par visu instrumentu un pasākumu ietekmes izvērtējumu. Un to es pieprasu izdarīt pirms mēs pieņemam lēmumu par šādu skeneru ieviešanu. Tālāk apdraudējums veselībai. Visi no mums, kas esam šeit parlamentā, mums nākas vismaz, vismaz divas reizes nedēļā iet cauri šiem skeneriem. Un es gribētu zināt, cik lielā mērā tas ietekmē manu veselību. Patreiz nekāda reāla izvērtējuma par to nav bijis. Un kamēr manā rīcībā nav šīs informācijas, es negribu, ka es tieku pakļaut šādai ķermeņa izmeklēšanai. Paldies! Nākamā runātāja. 650. vieta. Reversī kundze, vai jūs vēlaties runāt vai nē? Vienu minūti jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu sasaistīt kopā skanerus veselību un terorismu, kāda mēs skatām. Uh, Eh, komiteju, eh, starp komiteju radiācijas eh, jautājumos, kur piedara aģentūra, kodolenerģijas jautājumos, cits aģentūras, ko viņi saka? Viņi norāda, ka sievietes stāvoklī un bērni netī, nedrīkst tikt pakļauti ķermeņa skaneriem pat, ja starojums ir ļoti neliels, bet jānorāda, ka Eh, bieži pakļaujot eh, nelielām cilvēku, nelielām eh, starojuma devām, var veidot malformācijas organismā. Un pastāv alternatīvas tehnoloģijas, lai sasniegtu tos pašus mērķus. Tā tad vajadzēs pamatot skaneru izmantošanu un nākošais volcers runātāji tik pārtraukta. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji Mums nevajadzētu aizmirst, ka starptautiskais terorisms bieži tiek veicināts ar mm, nepamatotiem un nepareiziem un kļūdainiem lēmiem, ko pieņem izlūkdienesti. Jo jebkurš novērsts uzbrukums ir novedis pie arvien tālākiem ierobežojošiem pasākumiem, neizvērtējot šo pasākumu reālo efektu. Mēs arvien vairāk ierobežojam pilsoņus, viņi kļūst arvien caurskatāmāki personas datu um, pārbaudē, datu uzkrāšana, attēlu glabāšana bet um, ir visai liels šaubas par to, cik šie pasākumi ir iedarbīgi. Es domāju, ka radikālie islāmisti noteikti atradīs veidu, kā apmuļķot arī šos ķermeņa skenerus. Paldies! Paldies! Un tagad atkal padomis vārdā Pēres Rubalkāvos piecām minūtēm, jā, ir iespējams. Gracias, señor Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, izteikšos ļoti īsi. Es rūpīgi klausījos visu grupu, visu parlamentāriešu uzstāšanos šī sakrā, un es domāju, ka eh, visi izklāsti bija ļoti interesanti, un es esmu visiem pateicīgs. Es gribētu atgādināt, kā jau savā uzstāšanās sākumā. Uh, Es sacīju, es negribētu, lai mēs tik ātri pabeigtu sarunas par tik te jūtīgu tematu kā cīņa pret terorismu eh, pēc eh, notikušajiem, pēc neizdevušiem eh, atentātiem. Mums šie jautājumi ir ļoti rūpīgi jāizskata. Ja bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka šai pretterorismu cīņas politikai ir jābūt ļoti izsvērtai, ļoti rūpīgi izpētītai, kas tiktu piemērot proporcionāli un galu galā, ja mēs piemērojam pasākumus, kas e, konfliktē ar mūsu principiem, tad mēs pieļaujam ļoti lielu kļūdu. Tāpēc atkārtoju vēlreiz, ir jāanalizē tas, kas notika Detroitā, lai mēģinātu izvairīties no kļūdām, bet mēs nedrīkstam uh, Eh, rīkoties impulsīvi pēc katra notikuma, jo tādā gadījumā mēs varētu nonākt pie pasākumiem, kuri atsevišķos gadījumos vienkārši būtu bezjēdzīgi. Um, eh, par otro tēmatu runājot, Eiropa rēķinās ar to, ka ir nepieciešama laba stratēģija cīņā pret eh, pret terorismu stratēģiju, kas sevi ir pierādījusi kā efektīvu, un mums ir jāapzinās, cik eh, lielā mērā eh, labās piemērotās stratēģijas eh, izriet no koordinētas sadarbības. Mums ir antiterorisma cīņas koordinators, kuru mēs esam uzklausījuši parlamentā. Es aicinu vēlreiz šīs runas izpētīt. Runas ir lieliskas Un tas vēlreiz aplāc, apliecina to, ka mūsu rīcībā ir stratēģija, kuru mēs e, mēģinām bieži e, konkretizēt. E, piemērošanas pirmajos gados mēs vairāk koncentrējāmies uz vajāšanu. E, un šobrīd mums ir vairāk tomēr jādomā par preventīvajām darbībām. Un tāpēc mums ir jākoncentrē kopīgo pūliņi uz preventīvajām darbībām. E, un eh, arī jāapzinās, ka ir, tā, ir tāda tematika radikalizācija. Mums ir nepieciešams analizēt kopīgi politikas, kuras mēs īstenojam katrā valstī, lai izvairītos no radikalizācijas procesiem, kuri pilnīgi skaidri ir par pamatu daudziem terorisma atentātiem, no kuriem mēs esam cietuši pēdējo gadu laikā. Tāpat arī svarīga ir korekta un pareiza datu apmaiņa un informācijas apmaiņa. Svarīgi ir nodot nevis visu informāciju, bet svarīgi ir nodot būtisko informāciju, informācijas saņēmējam. Šeit nav runa par to, ka tiktu. Uh, eh, es, maksimāli uzkrāta vai svītrota informācija, bet par to, runa par to, lai informācija, kas mūsu rīcībā, tiktu izmanto, izmantot efektīvi. Tālāk ir jārunā par stratēģiju, kura dod mums iespēju mūsu informācijas sistēmām darboties, apmaiņas sistēmām darboties labāk, un kad es domāju par Eiropo, šajā sakarā es domāju par Eiropolu, par Eirojust, par Kosāk, un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 domāju par maksimāli efektīvu informācijas apmaiņu. Un visbeidzot ir ties, ka ķermeņa skaneru uh, polemika ir mūsu priekšā uz darba galda, un kā jau es sacīju uzstāšanās sākumā, un kā jau to norādīja komisijas pārstāvji, eh, šis ir temats, kas mums ir jārisina, un ideālajā gadījumā mums vajadzētu rast kopēju Eiropas formulējumu, kas būtu kopīgs mums visiem, un ja mēs to radīsim, tad katra valsts varēs veidot izstrādāt savu politiku un iespējams, e, e, ka ja mums tādas nav, tad katra valsts varētu mēģināt ieviest savus pasākumus, taču kopīga pozīcija mums tomēr ļoti daudz, e, daudz palīdzētu. Tomēr es gribu norādīt, ka ir trīs elementi, kurus pēta komisija šobrīd. Skaneru efektivitāte, vai tie ir efektīvi, vai tie nav efektīvi, kāda ir to darbības e, ierobežojumi. Otrkārt, to savietojamība vai nesavienojamība ar pamatbrīvībām un tiesībām, un treškārt to savietojamība un izmantojamība e, cilvēku veselības ziņā. Šie visi trīs jautājumi mums ir rūpīgi jāizpēta, un tad, kad būs pētība rezultāti uz mūsu galda, tad mēs varēsim spriest pēc būtības. Un es gribu pateikties vēlreiz priekšsēdētāji un gribu pateikties deputātiem par viņu uzstāšanos un par iespēju viņus uzklausīt un iz uzstāties parlamentā. Paldies, Skalas kungs! Is this, uh, is this Vai jūs, Latvārds kundze, gribat runāt par mm, procedūru? Es uzdevu konkrētu jautājumu padomu, es gribētu atbildēt. Es vaicāju, ko padome domā par sestā panta pārkāpumu iekļaušanu Eiropas kopienu dibināšanas līgumā, ņemot vērā Eiro, eh, apvienotās karalists apelācijas tiesas nolēmumu. Es atvainojos, sārsāk priekšsēdētājs, bet mums nav laika tam. Kallas kungs, vārds jums. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti. Es gribētu pateikties par jūsu ieguldījumu, bet man ir jāsaka, ka mūsu mēs, mēs neierosinām šodien obligāti visās dalībvalstīs un lidostās ieviest jaunus iekārtas, jaun, šos ķermeņa skenerus. Mēs patreiz rūpīgi izvērtējam šīs jaunās tehnoloģijas, un mēs nāksim atkal pie jums aprīlī, kad būs sagatavots detalizēts visaptverošs ziņojums, kurā izvērtēti visas šīs jaunās tehnoloģijas aspekti. Man pašam ir zināmas šaubas, ir tīpaši par efektivitāti un samērīgumu šo, šīs jaunās tehnoloģijas izmantošanā, bet mēs nedrīkstām tās uh, jau saknē noraidīt, jo teroristi attīstās un mums arī ir jāizmanto visas jaunākās tehnoloģijas, lai aizstāvētu mūsu pilsoņus. Tā kā nevajag jaunās tehnoloģijas padarīt par dēmoniem. Uh, Bet mēs kopā ar kolēģiem Ceciliju Malmstrānu un Redingas kundzi, mēs eh, sagatavosim priekšlikumu kopīgai Eiropas mēroga pieejai, ieskaitot uh, visus tehnoloģiskos jautājumus, tiesiskos jautājumus, privātumu un tā tālāk. Visi šie aspekti tiks ņemti vērā un izvērtēti. Un mēs sagatavosim priekšlikumu kopīgai Eiropas pieejai. Tātad tas ir tas, ko mēs darīsim vistuvākajā nākotnē. Tātad būs šis ziņojums, un tad mēs turpināsim diskusijas. Un ticiet man, mums nav nekāds lepens azvērstība ieviest kaut kādas jaunas mašīnas vai iekārtas nekavējoties, un nav neviena tehnoloģiskā risinājuma, kas ir simtprocentīgi droši un var nodrošināt simtprocentīgu drošību aviācijas jomā. Mums ir nepieciešami uh, kompleksi pasākumi un starptautiska sadarbība. Pēc manas pieminētā ziņojuma mēs nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem un, kā es teicu, mēs piedāvāsim kopīgu Eiropas pieeju noformulējot standartus un prasības, ja dalībvalsts izvēlēsies ieviest jaunas skrīninga tehnoloģijas. Uh, Paldies, tagad došu vārdu Malmstrāms koncē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šīs ir ļoti svarīgas debatas. Cīņa pret terorismu ir svarīga un nozīmīga, un mums eh, Eiropas Savienībā ir bijusi ļoti sāpīga pieredze, ka teroristi apdraud ne tikai individus, bet arī sabiedrības drošību un fundamentālās vērtības. Protams, dalībvalstis ir tīri no operatīvā viedokļa atbildīgas pār izlūka informācijas izmantošanu, bet mēs gribētu Eiropas līmenī koordinēt uh, tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Tādēļ es lūdzu saviem dienestiem veikt mūsu rīcībā esošo pasākumu un instrumentu efektivitāti, lai redzētu, ko mēs varētu uzlabot un kā mēs tos varētu izmantot vēl gudrāk. Es piekrītu tiem deputātiem, uh, kuri eh, teica, ka Eiropol, Eiročast e, eh, da, dalību valstu iestādes varētu strādāt koordinētāk un saskaņotāk. Detroitas notiek eh, notikumi kalpo mums kā modinātājs zvans, kas liek mums atcerēties, ka terorismu draudi ir. Un cilvēki prasa no mums, lai mēs rīkotos ātri aizsargājot viņu drošību. Un tas ir tikai dabiski. Bet mums ir arī atbildība Eh, no vienas puses nodrošināt šo aizsardzību un drošību, tajā pat laikā mums ir jāveic detalizēta analīze un jāpiedāvā samērīgi pasākumi, kā jau komisārs Kallas teica un kā arī padomas pārstāvis teica. Un mēs to noteikti darīsim un mēs ņemsim uh, vērā fundamentālās tiesības. Mēs noteikti atgriezīsimies pie jums ar detalizētākiem priekšlikumiem pēc tam, kad šis vērtējums tiks izdarīts izdarīts. Tā kā liels paldies jums par šīm debatēm. Nu, labi, paldies. Debatas par šo jautājumu esam noslēguši. Jā, lūdzu, vārds jums. Un eh, komisija tā tad gatavosies nākamajai debatēm. Tā tad, kad te bija brīvais mikrofons, es pieteicos, un, e, bet tad pēkšņi izrādījās, ka jau saraksts ir slēgts. Lai gan es domāju, ka pieteikšanās tikai sāks, tāpēc es gribētu zināt, kāda ir brīvā mikrofona kritērija, lai visiem būtu iespējas piedalīties. Jo tik līdz parādās brīvais mikrofons, e, tad jau jūs teicāt, ka saraksts ir pilns, un es biju ļoti pārsteigts. Es labprāt zināju, zinātu, eh, kā man pieteikties, lai es arī pagūtu. Eh, priekšsēdētājs eh, izskaidro, kāda ir procedūra. Procedūra ir ļoti vienkārša. Ja sākas diskusija, tad no šīs diskusijas sākuma jūs varat dot zīmi, ka gribat piedalīties brīvajā mikrofonā. Ja jūs tikai debašu beigās pieteiksieties, tad var gadīties, ka saraksts jau ir pilns. Mums kopumā 19 bija pieteikuši pievienoties e, šim te sarakstam. Mēs varam parasti tikai piecus runātājus pieļaut. Es jau tā e, pieļāvu izņēmumu, e, lai visas grupas būtu pārstāvētas, bet pēdējie patiešām vairs nevarēja tikt iekļauti sarakstā. Tāpēc no debašu sākuma jums jau ir jāpiesakās.